komitejai, kas ir kompetenta šai ziņām. Pēdējais paziņojums, ka ir grupa paziņoja priekšsēdētājiem, ka deputāts Markus Precels vairs nav EKR grupā, uh, sākot ar 2016. gada 12. aprīli, viņš ir kļuvis par